zu den Berichtungen, die dem Plenum gestern Jāsaka, ka saskaņā ar 231. reglamenta pāntu nav piedāvātas nekādas prasības par balsošanu un esam eh, šīs izmaiņas pieņēmuši. Tagad nākamais darba.